Liebe kolēģi, liebe kolēģi. Dārgie kolēģi, sirsnīgi sveicu mūsu sēdes turpinājumā. Mēs jau vakar un šodien no rīta tikāmies un apspriedām lietas, un šo pēcpusdienu Mēs esam atlikuši desmito punktu, tas netiks skatīts, par to mēs jau runājām vakar. Mums ir jāizskat 11. un 12. Eh, punkts, kas ir gāzes piegādes drošība. Bet mēs tomēr gribētu nošķirt šos punktus. Tātad pirmkārt skatīt ietekmes novērtējumu jautājumus un par tiem parunāt, uzdot jautājumus, jo iepriekšējās debatēs mēs uh, saskārāmies ar situāciju, ka nebija pietiekami daudz laika, lai paskatītos uz uh, jautājumu, kādi tad ir bijuši ietekmes novērtējumi pamati, vai tur ir jautājumi, vai tur ir jāuzdod tātad papildi jautājumi, vai mēs tam visam piekrītam vai nē. Un otrajā daļā tad mēs runāsim konkrēti par komisijas priekšlikumu. Gribu sveikt šeit uh, tren eh, ģenerāla direktorāta ģenerāla direktoru Matiesu Rūti un arī nodaļas vadītāju. Uh, un esam vienojušies, eh, ka Rūtis kungs vispirms teiks dažus ievadvārdus, un pēc tam Vinoāra kungs stādīs mums priekšā šo te ietekmes novērtējumu detalizēti. Tad mēs varēsim runāt par ietekmes novērtējumu un pēc tam par pašu regulu. Tātad lūdzu, Rūtis kungs, jums vārds. Äh, Sirsnīgs paldies, priekšstādāja kungs. Es uh, turpināšu angliski, ja drīkstu, bet um, ähm, jau varbūt vēlāk varēšu uh, runāt vāciski. Es pavisam īsi sniegšu jums ievadu par to darbu, ko mēs esam veikuši attiecībā uz regulu par gāzes piegādes drošību. Sākšu varbūt ar tādu politisku aspektu. Vislabākais ietekmes novērtējums, kāds uh, būtu varējis būt gāzes ietekmes drošības jomā, bija Ukrainas un Krievijas gāzes krīze, kas bija šā gada sākumā. Tā bija krīze, kura zināmā mērā parādīja un kur mēs visos līmeņos panācām izveidot labu sadarbību. Un tā bija sadarbība, kas tomēr notika juridiskā vakumā. Tā bija sadarbība, kur sadarbojas uzņēmumi, tātad savā starpā. Dalībvalstis arī sadarbojās arī reģionālā līmenī un arī uzņēmumu dalībvalstu un Eiropas komisijas sadarbību. Mēs darbojamies tādā juridiski nenoteiktā vidē, ir juridisks vakums, ir jāpieņem virkne lēmumu un ir jāievieš virkne instrumentu, kuriem nebija e, pienācīgs juridisks pamats. Piemēram, monitoru uh, izvietošana Ukrainā Vai arī, piemēram, ļoti cieša sadarbība pat valstu vadītāju un valdību vadītāju līmenī. Un tas noved pie tā, ka mums bija jāpātrina šis te priekšlikums par regulu par uh, gāzes piegāžu drošību bet mēs izveidojām arī detalizētu ietekmes novērtējumu šiem priekšlikumam. Man pieredze ar ietekmes novērtējumiem ir tāda, ka patiesībā mēs ieguldām milzu darbu šajos te uh, Eh, ietekmes novērtējos, bet labāk, eh, sagatavojam labāk šo te lēmumu pieņemšanas procesu, jo mēs nākam klājā ar faktiem un datiem, uz skaidļiem, un tie tad arī jāapspriež un jāizskata. Un tāpēc pēc tam šis te lēmumu pieņemšanas process tiek pātrināts. Ko es jums piedāvātu? Pirmkārt, uh, Uh, un uh, Renalds Vinoā to darīs. Uh, mēs gribētu jums sniegt īsu pārskatu par ietekmes novērtējumu. Un pēc tam, ja priekšsēdētājs vēlas, mēs būtu mm, gatavi atbildēt uz jautājumiem. Un pēc tam mēs varam pāriet pie pašas regulas prezentācijas. Paldies, Rūtis kungs, vienmēr kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Labdien, dāmas un kungi! Jā, es jums stādīšu priekšā ietekmes novērtējumu, pavisam ātri iziešu tam cauri, bet pirmkārt eh, es domāju, ka tiešām vislabākais ietekmes novērtējums bija šī te krīze. Tātad eh, jau janvārī bija krīze, kas skaidri demonstrēja kāda ir ietekme uz Eiropas Savienību šādai te krīzē, kas notika Ukrainā, tātad gāzes piegādes pārtraukums. Mēs redzējām dažādas reakcijas attiecībā pret Eiropas Savienību, un to bija interesanti pē pētīt, jo patiesībā, kas pamato visu šo ietekmes novērtējumu, šo dokumentu, to ietekmēja tas, ko mēs redzējām janvārī. Un es domāju, ka ir jāpiebilst arī tas, ka apvienotā karaliste, kas netika atslēgt no Krievijas grāzes, bet eh, tātad mēs redzējām, ka tika piegādāt gāze no apvienotās karalistes kontinentam, lai kompensētu gāzes trūkumu kontinentā. Tas ir labākais eh, piemērs, kā šāda piegādes pārtraukšana ietekmē visu Eiropas Savienību, kas tagad ir iekšējais tirgus Eiropas līmenī. Un mēs redzējām, ka šis te pārtraukums, pārāvums ietekmē 12 dalībvalsts Eiropas Savienībā un arī Rietumbalkānu valsts šis pārtraukums ietekmēja. Dažas simtprocentīgi tika atslēgtas no gāzes vada un dažās bija 25-20% trūkums. Tātad šī ietekme, protams, uh, samazinājās, jo valsts ir tālāk no Ukrainas, bet uh, centrālās un austrumēropas valsts tiešām tas skāra. Un uh, tātad divas nedēļas bija pārtraukta gāzes piegāde no Ukrainas, tie ir 20% no Eiropas Savienības gāzes patēriņu, un mēs redzējām, kas darbojās un kas nedarbojās krīzes laikā. Uh, Bija lietas tomēr, kas darbojās. Pirmkārt, iekšējais tirgus. Mēs redzējām, ka tas ir labs instruments piegāžu drošībai, un mēs redzējām dažādus plusus. Mēs varējām novērot arī, ka uh, uzņēmums spēja vienoties ļoti īsā laikā, lai piegādātu pat pēdējā brīdī uh, gāzes teritorijām, kas cieta visvairāk. Un mēs redzējām arī, ka bija valstis, kas bija sagatavotas ar piemērotiem avārijas plāniem. Mēs redzējām, ka gāzes koordinācijas grupa Eiropas Savienības līmenī ļoti labi darbojās ar dalību valstīm un ar nozars pārstāvjiem, lai censtos saprast, kas notiek uh, un lai koordinētu virkni lēmumu. Un komisija koordinēja um, tātad arī savu darbu ar šo te gāzes koordinācijas grupu. Mēs redzējām, uh, kā pretējā virzienā tika piegādāta gāze. Tātad, ja bija cauruļu vadi no austrumiem uz rietumiem, tad bija iespējams pretējā virzienā gāzes piegādāt Čehijas Republika, Slovākija un Grieķija un Bulgārija. Tie ir piemēri un tas ir, tā ir laba mācība nākotnē. Un mēs redzējām, ka um, visas valsts saņēma gāzi, izņemot Bulgāriju, kas visvairāk ciet. Bet mēs redzējām arī virkni lietu, kas nedarbojās. Mēs redzējām, ka nav pietiekama infrastruktūra, lai piegādātu gāzi, kur tā ir vajadzīga. Un tas izraisīja diezgan smagas sekas virknē valstu. Mēs redzējām arī, ka dažas valsts nebija pietiekama gatavas, sagatavotas, lai cīnītos ar krīzi, un tās arī savu cenu maksāja. Mēs redzējām arī, ka datu apmaiņa un caurskatāmība nebija pietiekamā līmenī, lai problēmas risinātu. Redzējām arī, ka nav pietiekama ārkārtas pasākuma pārobežu koordinācija, un ja nav šādi te ārkārtas pasākumi, eh, tad ir grūti tos arī koordinēt. Mēs redzējām arī eh, neproduktīvus vai kontraproduktīvus eh, nacionālos pasākumus, kas skāra citas valsts, tātad nāca par sliktu to kaimiņu valstīm. Mēs redzējām arī, ka diemžēl nav solidaritātes starp dalību valstīm. Tā nepastāvēja, jo nav vienošanās starp dalību valstīm, nacionālo iestāžu līmenī, valsts iestāžu līmenī vienai otrai palīdzēt. Dažkārt mēs redzējām arī, ka risks netika pietiekami novērtēts, līdz ar to valsts nebija gatavas. Tāds ir krīzes uh, iespējas. Uh, Tāda bija situācija janvārī, un komisijas uh, ideja par regulas veidošanu un ietekmes novērtējumu veidošanu uh, bija tāda, kas skatīt to, kas notika janvārī krīzes laikā, uh, tāpēc, ka tā tiešām ir iespēja apspriest to visu ar visām iesaistītajām pusēm, lai saprastu, kas tad notika. Un tad mēs uh, apsvērām piecas politikas iespējas. Pirmkārt, nebūtu nekādas rīcības Eiropas Savienības līmenī, proti saglabājam tagadējo situāciju. Otrakārt, labāk ieviest uh, jau pastāvošo direktīvu 67. Treškārt, labprātīgas darbības no nozars puses. Ceturtkārt, uh, 67. direktīvas uh, pārskatīšana. Un piektais, uh, Uh, regulu par gāzes piegādi. Skatīsim pirmo iespēju. Tātad, ja Eiropas Savienība neko nedarītu, proti uh, balstītos uz trešo iekšēju tirgus pakotni, kā tā tika pieņemta jūnijā šogad. Un uh, arī mēs varam, protams, skatīties, ko ekonomikas atjaunošanas plāns var dot, jo īpaši infrastruktūras jomā un ten E tīkli arī tiks pārskatīti 2010. gadā. Bet uh, tas. Uh, Tātad, izvērtējot šo politikas iespēju, mēs konstatējām, ka tas uh, nenorādītu skaidru atbildību par piegādes drošību, tas nenodrošinātu arī skaidrus standartus uh, piegādēm un uh, nebūtu pietiekam daudz um, stimulu investīcijām infrastruktūrā, lai nodrošinātu piegādes uh, iekšējā tirgu. Un uh, tas nenoteikti ir īpašs noteikums sadarbībai ārkārtas situācijās un nekādus solidaritātes mehānismus nevarētu ieviest. Tātad šī iespēja nebija īpaši daudz sološa. Otrā iespēja bija labāk ieviest 2467 direktīvu, tātad um, ņemt par pamatu un strādāt pie tagadējās likumdošanas akta Mēs esam snieguši ziņojumu par šīs eh, direktīvas ieviešanu, to publicējām, un mēs redzam, ka šī direktīva ir novedusi pie milzīgām atšķirībām eh, tajā, kādu standarts piemēro atšķirīgās dalībvalsts, un mēs arī redzējām, ka tikai desmit valstis ir noteikušas ārkārtas pasākums, ir na nacionālie ārkārtas plāni, un nav bijušas nekādas koordinācijas prasības šajā direktīvā, un nebija arī skaidra definīcija, kādas lomas ir atsevišķiem spēlētājiem, un arī ziņošanas prasības nebija pietiekamas, uh, lai rīkotos krīzes situācijā. Tātad mēs uh, nodomājām, ka pat, uh, ja būtu pārkāpuma procedūras uh, kā instruments, tad tomēr šīs direktīvas ieviešana nenovestu pie tādas situācijas, kādu mēs vēlamies panākt. Trešā iespēja ir nozars pārstāvi labprātīga rīcība. Tā ir, ka uh, nozara, uh, šī te uh, ražošanas nozara ir būtiska un tirgus dalībnieki ir tie, kas dod tirgumu dzīvību, ļauj tam darboties, vai nu tie būtu transporta sistēmas operatori vai gāzes piegādātāji. Tātad viņiem ir būtiska loma spēlējama, un e, jautājums ir, vai mēs varētu tikai e, paļauties uz viņu rīcību. Mēs zinām, ka transporta sistēma operātori aizvien vairāk sadarbojas, e, un mēs redzējām janvārī, ka ir iespējams noslēgt īstermiņa kontraktus, līgumus, uh, un uh, arī uh, regulātori var šo to darīt, un uh, bija gāzes nozares iniciatīva, kur tika uzsākt 2009. gada jūnijā Berlīnē. Un uh, tur var redzēt, kā labāk risināt uh, energodrošības jautājumus, kā nozars pārstāvju to varētu risināt. Bet mēs uh, konstatējām, ka tas nenovest pie integrētas pieejas piegādes drošībā, tas neveidot arī kopīgus standārtus, kas ir ļoti būtiski. Uh, lai nodrošinātu solidaritāti sistēmā un kā piegāžu drošība galu galā ir uh, sabiedriskas nozīmes uh, pasākums un tas ir saistīts ar valsts atbildību. Un līdz ar to, piemēram, Francija droši vien jums pateiks, ka uh, piegādes drošība ir uh, prerogatīva, kas ir valsts atbildība. Tātad uh, balstoties tikai uz nozars pārstāvjiem, tas nav iespējams, ir jāapkopo visas puses. Numur 4. Šī iespēja bija 2004. gada direktīvas pārskatīšana par gāzes piegādes drošību. Mēs uh, demonstrējām, ka uh, ir jāpārskat šī direktīva ziņojumā, un um, mēs esam arī sapratuši, ka ir jāpielāgo gāzes piegādes drošības noteikumi eh, trešajai uh, eh, regulatorajai pakotnei, bet ko mēs eh, redzējām, tas ir arī saistīts ar nozares lomu, proti, ka nozara ir pilnībā jāiesaist šajā procesi, procesā, kamēr direktīva ir vērsta tikai uz dalību valstīm. Uh, un uh, līdz ar to ir ilgi transponēšanas periodi, lai iestrādātu direktīvu nacionālajā likumdošanā, un tas varētu novest pie lielām atšķirībām starp dalībvalstīm. To mēs arī redzējām iepriekšējā direktīvā. Un tas uh, nenovestu pie tādas uzticības un solidaritātes uh, sistēmas, kāda ir jāveido, lai rīkotos krīzes gadījumā un nodrošinātu piegāžu drošību. Un tad arī būtu dažādi standarti dalībvalstīs, un līdz ar to nebūtu vienots spēles noteikumi visiem dalībniekiem. Ja mēs raugāmies uz piekto iespēju, kas ir regula par gāzes piegādes drošību, te mēs redzam, ka e, šī veida instruments e, sniegtu skaidrību attiecībā uz standartiem par to, kāda ir pienākuma visā Eiropā, un tas ir ļoti būtiski lai nodrošinātu solidaritāti starp Eiropas Savienības dalību valstīm. Mēs redzējām, ka e, reāls scenārijs, kā e, mēs redzējām janvārī, prasa, lai būtu noteikti standarti infrastruktūrai un gāzes piegādēm. Tātad harmonizācija zināmā mērā. Uh, un uh, regula attiektos tieši uz konkrētiem dalībniekiem, vai nu tās būtu valsts iestādes, vai gāzes piegādātāji, vai transporta sistēma operatori, un tā būtu stingra bāze sadarbībai, un tāda ir vajadzīga. Un tas arī skaidri definētu kopienas iesaistīšanos, un nebūs, nebūtu vajadzīgs šis garais transponēšanas periods. Un, uh, arī ieviešana nebūtu atšķirīga dalība valstīs. Šīs bija tātad tīs, tās piecas iespējas, kuras mēs izvērtējām ietekmes novērtējumā. Un uh, mēs stingri vadījāmies pēc uh, tām mācībām, ko guvām janvāra krīzes laikā. Un tas ir ļoti svarīgi to saprast, jo ir arī dokuments, kas stāsta par uh, janvāra krīzi, un tas ir ļoti būtiski, ko mēs varam mācīties no tā visa. Un tas ir papildus šim te ietekmes novērtējumam. Līdz ar to arī savu uzstāšanos noslēgšu priekšsādātāju kungs, lai ir laiks jautājumiem. Herzlichen Dank! Paldies! Tie bija skaidrojumi un ietekmes novērtējuma prezentācija. Un tagad uh, jums ir iespēja uzdot jautājumus par ietekmes novērtējumu, vai ir kādi punkti, kur ir nepieciešams papildus skaidrojums, jeb kur jūs domājat, ka varbūt vēl papildus uh, informācija nepieciešama. Es domāju, ka pirmais solis būtu diskutēt. Pirmais runātājs Vidal Kvadraskungs. Gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies ģenerāldirektoram un direktoram par šo izklāstu, par eh, ieteikmes pētījumu attiecībā uz gāzes eh, piegādu un gāzes piegāžu drošību. Vispārīgais iespējas eh, pēc tam, kad esmu jūs eh, uzklausījis un pēc tam, kad esmu rūpīgi iepazinies ar dokumentu, ir tāds, ka regula, kur mēs sākam apspriest šodien, ir pilnīgi nepieciešama. Tas ir likumdošanas dokuments, kas ir nevis kādas pēkšņas komisijas iedvesmas auglis, bet patiesa reakcija uz nepieciešam, nepieciešamību. Un eh, eh, šajā gadījumā rodas daudzi konkrēti jautājumi. Man interesētu konkrēti viens. Eh, Eh, padome, kas ir mūsu parlamenta sabiedrotais eh, sagatavojot likumdošanu, ir izraisījis zināmu nemieru. Un tas varētu būt eh, tā, grūtību avots koplēmumu proc, procesa laikā. Ietekmes pētījumā tiek izvērtēti tīri kvantitatīvi rādītāji par izmaksām piemērojot eh, formulu eh, N-1 dažādās dalībvalstīs. Savukārt jau pati pielietotā valoda ietekmes pētījumā ir tāda ļoti piesardzīgi eh, atturīga un kad šī regula stāsies spēkā, lai aptvertu visu paredzēto, tad izmaksas eh, atsevišķās dalībvalstīs eh, nebūt, nebūs eh, vien, vienādas. Mums jāapzinās, ka dalībvalstīs adaptēšanās izmaksas būs, būs krietni vien augstākas. Un mans jautājums būtu, cik lielā mērā komisija uzskatā, ar šiem skaitļiem, ka šī izmaksu daudzveidība dalībvalstīm eh, stājoties spēkā jaunajai regulai varētu radīt eh, grūtības tad, kad tiek šī regula apstiprināta un kāda veida mehānismiem, solidaritātes, finansējuma un citi mehānismi varētu tikt E, uzsākti, laisti darbā, lai izvairītos no atsevišķu dalībvalstu iebildēm, it īpaši tām, ko izraisa izmaksas. Paldies! Varbūt, ka mēs varētu uzreiz dot uh, laiku atbildēt, tas varbūt būtu saprātīgāk, jo šie jautājumi ir ļoti, ļoti precīzi. Rūtikungs? Jā, labprāt. Es gribētu tam vērtējumam, kāds ir par uh, ietekmes novērtējumu N-1 novērtīt uz indikātoru un teikt, uh, ka ir um, tabula, kas aptuveni parāda, kādas izmaksas aptuveni varētu būt dažādām dalību valstīm uh, īstenojot N-1 standartu. Un šī tabula ko esam attīstījuši, balstoties uz informāciju, kādas mums, kāda mums ir bijusi pieejama. Un mēs eh, tagad vēl saņemam papildus informāciju, bet šajā tabulā jau ļoti skaidri var redzēt, ka otra daļa tam darbam, ko kopā esam paveikuši pēdējo mēnešu laikā, proti ekonomiskās atvesaļošanas programma, arī jau uh, norāda uz to, ka N-1 daudzās dalību valstīs uh, tiks uh, atkal radīti tur, kur tā neeksistē. Tātad uh, projekti, kas ir paredzēti ekonomiskās atvesļošanas programmā, ja tie tiešām tiks uh, realizēti, tad daudzām dalību valstīs N-1 līmenis tika pārsniegts. Un otrs punkts, tas arī ļoti nozīmīgi. Regulā mēs redzam reģionālo sadarbību. Jo vairāk mēs sadarbojamies reģionāli starp dalībvalstīm, jo lētāk viss būs. Jo, ja kāda dalībvalsts vēl pats sasniegt N-1 standartu, tad uh, varbūt, ka tas būs dārgāk nekā, ja, ja piemēram, Bulgārija un Grieķija kopā uh, sadarbosies un N-1 realizēs, jo tad uh, komplementaritātes princips infrastruktūras izveidā, izveidē būs iespējams. Un līdz ar to pat labam ir grūti paredzēt, kādas tad uh, patiesās izmaksas būs. Nu, tik tālu par to. Bet mēs patiesi esam mēģinājuši intensīvi darboties un uh, izvērtēt N-1. Priekšsēdētājs, paldies. Šimanska kungs. Dziękuję bardzo. Paldies. Šī regula dod divus galus, lai radītu divus uh, savienojumus papildus tiem savienojumam, kādi jau tagad ir. Un uh, laika nav daudz, it īpaši, ja ievērojam, ka tās ir investīcijas, kas nav ekonomiski pamatotas. Protams, ka jautājums ir par naudu. Un, protams, ka jautājums ir arī par publiskām uh, publisku finansējumu, vai ir paredzēts, ka uh, tiks pielietot kāda cita procedūra saskaņā ar uh, šo uh, regulu? Vai operatori seks izmaksas vai izmaksas uh, varēs kompensēt no Eiropas fondiem, piemēram, finanšu instrumentus uh, izmantojot? Liekas, ka uh, kompensējot izmaksas tikai ar tarifiem, um, nebūs iespējami, jo individuālie gāzes lietotāji cik tādi uh, smagi izjust, izjust tās sekmes. Lietas, liekas, ka mm, šādi izņēmuma stāvokļi ārkārtas situācijas jāizsludina tad, ja arī uh, kā katra atsevišķā valsts, viena atsevišķa valsts, nevis uh, valstu grupas nesaņemtu gāzi. Un es domāju, ka komisijai uh, ātrāk ne tikai septiņu dienu laikā jāpārbauda šādus uh, pieteikums. Un man pēdējā piezīme. Regula var arī uh, noteikt, kā gāzai jāplūst no vienas dalību valsts uz citu dalību valsti, bet tai jāregulē arī principiālie jautājumi, piemēram, piegāžu eksternie un dažādošanas jautājumi, jo tas ir praktiski nu, tāds ļoti nozīmīgs priekšnoteikums gāzes piegāžu drošībai. Paldies! Paldies! Lūkšu uzreiz komisiju atbildēt, jo mēs tagad runājam tikai par šo. Um, ietekmes novērtējumu un pēc tam par regulu, bet nu mēģināsim nodalīt šos abus jautājumus. Es domāju, ka mums ļoti skaidri šie fakti jāizskata pirms pieņemam lēmumu, kā mēs rīkojamies. Rūtkungs, lūdzu. Šimanska kungs, ja es varētu jums censties atbildēt uz jūsu jautājumu. Pirmkārt, paredzēt uh, šīs te pretējā virziena plūsmas kapacitātes uh, cauruļvadiem, tur ir veikti vairāk pētījumi. Tas izrādās maksā mazāk nekā mēs patiesībā domātu. Un izmaksas ir 1 līdz, 1 līdz 5 miljoni atkarībā no kapacitātes, kāda būtu paredzēta. Ekonomikas atvesļošanas plānā mums arī ir plašs instruments 80 miljoni, kas ir paredzēti šīm te pretējās plosmas projektiem, un tā būtu svaiga Eiropas nauda, kas eh, tiktu ieguldīta šajās pretējās plosmas kapacitātes veidošanā. Jautājums, eh, par kur jūs daudz droši vien esat domājuši, kad tad šāda pretējās plosmas kapacitāte ir jēdzīga, ka tā ir vajadzīga. Tā varbūt nav vajadzīga piegādes drošības aspektos, ja mēs runājam no polijas austrumu robežas uz austrumiem. Kā mēs to formulējām regulā, bet eh, tas vēl, protams, var tikt apspriests proti, ka ir iespēja teikt, e, mums nav vajadzīga e, pretējā virziena plūsmas kapacitāte zināmos saraļvados, jo tam nav nekāds jēgas. Un es domāju, ka diskusiju procesā, skatīšanas procesā mums būs e, tiešām jāizvērtē, vai izņēmuma noteikums ir pareizais, ko šeit piemērot. Mēs domājam, ka jā, vai arī to vajadzētu definēt atšķirīgi, savādāk. Ja runa par valsts atbalstu attiecībā uz pretējās plosnes kapacitāti, tad, eh, lai gan tas ir pienākums, eh, publisks valsts pienākums nodrošināt piegādes drošību, bet eh, tā tad ir atšķirība, vai valsts par to maksā, vai tas ir valsts atbalsts uzņēmumam, kas darbojas šajā vidē un nāk klajā ar priekšlikumu. Kaut gan mēs arī esam paredzējuši regulā, ka izmaksas, veidojot pretējās plosmas kapacitāti, varētu integrēt tarifos. Tā atkal, protams, ir diskusija, kas ir nepieciešama. Es domāju, ka daži no elementiem, par kuriem jūs runājāt, jau tika ietverti sestajā pāntā, piektajā punktā regulā. Uh, bet es eh, tiešām jūtu, ka aiz tā visa slēpjas virkne jautājumu, kas noteikti arī būs sarunu uh, saturs, runājot par regulu. Paldies, Svobodas kungs. Paldies, viens vienīgs jautājums. Rūti kungs, jūs uh, skaidri parādījāt uh, saistību uh, starp ekonomikas atvesļošanas plānu un regulu. Un patiesi finansējums uh, samazinātu regulas finanšu ietekmi, ja no ekonomikas atvesļošanas plāna arī tiktu ņemt līdzekļi. Uh, Mēs eh, ilgi eh, diskutējām ar eh, komisiju, ar padomu par ekonomikas atvesļošanas plānu, bija dažādas skeptiskas domas, un, protams, komisija vienmēr mēģina rast kompromisu starp uh, padomu un komisiju. Un uh, šodien uh, Redingas kundze teica, ka viņi ir ļoti neapmierināti ar to, kā līdzekļi tiek izmantot vai neizmantot dalību valstīs komunikāciju jomā, varbūt, ka enerģijas jomā situācija ir pilnīgi atšķirīga, un valsts superstrādā un investē ļoti labi un dara visu, kas nepieciešams. Kā uh, komisija vērtē uh, dalībvalstu aktivitātes, vai patiesi tiek investēts un vai patiesi šis at ekonomikas atvesļošanas plāns tiek īstenots? Priekšsēdājs Rūdis Kungs, lūdzu. Protams, ka nevaru jums um, sniegt precīzos datus par izvērtējumu, kas vēl tiks uh, sniegts. Bet uh, es domāju, ka vairāk nekā 70% ātri uh, var tikt izdoti, un esmu drošs, ka mm, sadarot es uzvarētu derībās. Un kā uh, eh, Svobodas kungs jautā, un kāda ir likme? Rūtas kungs atbild, mums bija lieliski projekti iesniegti par CCS un vēja enerģiju mēs izvērtējumā esam jau tālāk par atsevišķiem savienojumiem darbs tiek turpināts, bet principā varu teikt, ka ļoti um, intensīvais darbs arī vasaras periodā patiesi liekas nes augļus priekšsēdājs labas ziņas, un mēs gaidām tad uz uh, um, konkrētiem datiem. Nākošais runātais Brezins kungs. Ķēlas. Paldies, priekšsēdētāji. Ļaujiet man pateikties komisijas pārstāvim par šo te prezentāciju. Mūsuprāt, tas tiešām ir ļoti būtiski uzzināt šo informāciju. Es uzskatu, ka ir uh, viss jāpakārto. Uh, mērķim, uh, lai būtu skaidrība uh, N1, un tāpēc arī nevajadzētu novirzīties no šīm prasībām. Šeit tika runāts par izmaksām attiecībā uz N1 risinājumu, un es labprāt uzzinātu, kādi mehānismi Eiropas Savienības līmenī varētu tikt izmantot, lai palīdzētu valstīm, kurām ir vislielākais deficīts. Protams, ka tas ir tāds sarežģīts, delikāts jautājums, jo uh, tajā jau tad ir arī uh, tirgus spēki, kas tur zinām lomu spēlē. Tāpēc es uz, labprāt uzzinātu no komisijas, vai jūs uzskatāt, ka šis regulas priekšlikums būs pietiekams lai novērstu uh, nākamajā krīzē tādu pašu situāciju, kādu mēs piedzīvojām janvārī. Protams, ka šis jautājums joprojām un vienmēr ir delikāts, jo energoresursu struktūra, proti enerģētikas politikas trūkuma Eiropas Savienībā noved pie tā, ka tas ir pašu valstu ziņā. Uh, bet vai nevarētu piegāvāt vēl kaut kādus papildu pasākumus, atbalsta pasākumus, lai izvairītos no šādas krīzes situācijas, kā bija gada sākumā? Rūta kungs. Mm. May, uh, say... Brežins kungs, ja es tā drīkstu teikt, tad, uh, protams, regula būs viens elements no daudziem elementiem. Es nedomāju, ka šī regula atrisinās visu. Man bija tas eh, prieks eh, palīdzēt Andrim Piebalgam pēdējos četros gadus, attīstot Eiropas eh, enerģetikas politiku, un kad es tikko sāku 2006. gada sākumā, kad bija arī gāzes krīze, toreiz mēs šeit ar parlamentu apspriedām Transeiropas tīklus enerģetikas jomā, un mēs visi bijām viensprāts, ka Transeiropas tīkli enerģetikas jomā uh, ir jāfinansē privāti. Un 140 miljoni septiņos gados bija pietiekams uh, naudas apjoms infrastruktūras uh, investīcijām, un tā būtu uh, publiskā investīcija. Un mums nācās atkāpties no saviem vārdiem. To mēs darījām arī ar ekonomikas atvesļošanas plānu, zināmā mērā. Ir gadījumi, kad uh, Eh, ir jēga finansēt no valsts līdzekļiem infrastruktūras un nākamgad, eh, es domāju, ka Barozo kungs par to jau ir paziņojis, ka būs debatas par Eiropas infrastruktūras politiku, par enerģētikas tīkliem, un viss šis jautājums debatas par Transeiropas energotīkliem, to noteikti stipri ietekmēs šis te piegādes drošības aspekts. Un tā būs pilnīgi cita dimensija, atšķirīga no tā, ko mēs darām tagad. Un mums nevajag uh, to sajaukt. Mums ir jāizstāv N-1 standarts uh, un uh, jāatbalsta šī regula. Paldies, Vogena kungs. Uh, Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es domāju, ka vairākums eh, deputātu eh, šeit uzskata, ka šis jautājums nevar tikt atstāts tikai, tikai tirgus ziņā, tāpēc atbalsta jaunas regulas izveidi. Tomēr dažas pašas man ir galveno no tām ir, ka mums vajadzētu. Uh, Eh, paskaidrot, eh, paskaidrot sīkāk komisijas un dalībvalstu pilnvaras, eh, it īpaši ārkārtas gadījumos, kad, kādos gadījumos pilnvaras ir un kādas pilnvaras ir dalībvalstīm, kad iejaucās komisija un vai komisija ir domājusi par šādu veidu tekstu iekļaušanu regulā. Herr Rüte. Rüte, kungs, lūdzu. I um, want to Es gribētu pasvītrot, ka pieeja, un mēs jau to apspriežam, pieeja, kādu mēs šajā regulā izmantojam, ir tāda, ka pirmkārt mēs norādām piegāžu drošība vispirmkārt ir balstīta uz iekšējā tirgus e, izveidošanu, otrkārt ļoti lielā, lielā mērā balstās uz preventīvām darbībām un zināmā mērā. Uh, risko analīze un arī e, struktūru sagatavošana ir e, svarīgāka nekā um, reaģēšana ārkārtas situācijas. Taču ir ļoti skaidrs, ka tad, kad mums šāda riska analīze ir pabeigta un tad, kad mums ir plā plāns rīcībai ārkārtas situācijās un reģionālajā ārkārtas situācija plāna, tad ir, ne, būs nepieciešami atšķirīgi darbība beigšanas līmeņi, un šeit ir atkal ir jā, jāpiemēro subsidiaritātes princips. Pirmkārt, nozarei un dalību valstīs, un ideāli arī reģionālā līmenī, un tikai tāda kopienas, kopienas līmeņa darbības. Mēs esam eh, noteikuši E, tās situācijas un tos brīžus, kad regulā, kad var stāties spēkā e, kopienas darbības, tas ir norādīts desmitajā pantā kopienas ārkārtas reakcijas, taču šajā gadījumā tas ļoti lielā mērā e, ir skatāms atkarībā no reģionālās sadarbības un dalību valstu darbībām šādā situācijā, jo mēs arī esam labi sadarbojušies gāzes krīzes laikā gada sākumā, un visiem dalībniekiem vajadzēja sadarboties toreiz, kā jau arī tas ir pilnīgi skaidri norādīts regulas trešajā pantā, kur Mums ir atšķirīgie eh, un dažādie eh, dalībnieki, spēlētāji, eh, dalību valstis, klienti un komisija un visas attiecīgās lomas. Vēl divi kolēģi vēlas izteikties un arī es pats tie ir visi jautājumi, kas skar ietekmes novērtējumu. Tas ir sākumā tagad. Un pēc tam arī citus kolēģus ļaušu viņai runāt. Suza Vāgnerkungs. Paldies priekšsēdētāji ļoti īsi. Pirmkārt, es vēlētos pateikties ļoti, par ļoti skaidro un spožo izklāstu šai problēmai. Un otrkārt, gribu pateikt, manuprāt, e, regulas apstiprināšana e, ir e, apstiprinot ir jāņem vērā tādas šaubas, ka e, E, Eiropas e, valstīm, kuras situācijā, kad tās nezina, kā šo, kādu problēmu atrisināt, tās pieņem leku, likumu. E, no, tā, no šīm briesmām vajadzētu mums izvairīties. Tā, tāpēc regulas pieņemšana ir daudz efektīvāka nekā direktīva, kura pieprasītu ļoti sarežģītu transponēšanu visās Eiropas valstīs un ļoti garus pārejas procesus administratīvos. Tāpat ir jānorāda, ka šī, šī regula, tas būtu mans lūgums vai ieteikums, gribētu, lai šī regula būtu regula, kas ir sarakstīta, izveidot pietiekami elastīgā veidā, lai varētu ņemt vērā ļoti atšķirīgās pozīcijas, kādas ir katrā Eiropas Savienības dalībvalstī. Situācija ar enerģētisko atkarību nevar būt tāda pat Spānijā, kā piemēram, vai un uh, valstīs, kas atrodas tālāk Eiropas austrumos. Tāpēc eh, to, eh, tās pašas bažas, manuprāt, pauda arī Vidāls Kvadrakungs. Tāpēc es gribētu, lai šī regula būtu elastīga, eh, kurā tiktu ņemtas vērā visatšķirīgākās situācijas dažādajās Eiropas valstīs. Paldies! Herr Rüte, bitte. Rütes kungs, lūdzu. If I'm very rapidly uh, just say point. Ja es pavisam ātri varētu teikt, tad es teikšu to, es pieņemu. Mums ir vajadzīga regula, kas attiec uz visām dalību valstīm un ņem vērā visu dalību valstu specifiku. Bet es gribētu teikt arī to, ka to, ko mēs kā komisija darījām un ko mēs darīsim šīs regulas ietveros, mēs palīdzēsim un veicināsim reģionālu sadarbību. Un došu jums vienu piemēru, ne par gāzi, bet par elektrību. Mēs eh, ļoti cieši esam sadarbojušies ar Eiropas koordinātoru, lai nodrošinātu, ka šī te salas situācija, kas attiec uz Spāniju, lai tā nepastāvētu vairs attiecībā uz elektropiegādēm. Eh, enerģētikas atvesļošanas, es atvainojos, ekonomikas atvesļošanas plānā ir virkne uh, gāzes projektu. Un tur arī dalību valstīm būs loma sadarbojoties panākt šo te reģionālo sadarbību. Danke, Herr Paldies, Del Angles kungs. Grazie, Presidente. Sarò, sarò brevissimo. Paldies, priekšstādātāj kungs. Pavisam īsi. Es piekrītu nepieciešamībai sastādīt jaunu regulu, tā problēma ir patiesi ļoti nozīmīga, un tādēļ uzreiz mans jautājums. Es gribētu zināt īpaši, uh, ko uzzināt par sadarbību un solidaritāti. Tie ir šie divi mērķi. Un kāda ir situācija ar efektīvu sadarbību un pasākumiem, kādi jāīsteno, lai patiesi sasniegtu mūsu mērķi? Es domāju, ka ir nepieciešami uh, sasniegt mūsu mērķus, lai mēs varētu reaģēt uz krīzi, un tādēļ ir nepieciešama stipra un vienota Eiropa. Paldies! Rūtikungs. Ja es eh, pareizi sapratu jūsu jautājumu. To... Mums ir eh, jānodrošina tas, lai būtu solidaritāte un lai būtu atbildība bez eh, atbildības nevar būt solidaritātes, un es domāju, ka šādā veidā mēs arī mēģinājām regulu veidot, lai katra dalībvalsts, katrs uzņēmums uzņemtos atbildību un e, arī piedalītos eh, solidaritātes sistēmām. Savukārt solidaritāte var būt Eiropas Savienības solidaritāte, bet tā var būt arī reģionāla solidaritāte. Un zināmā mērā e, tas ir attiecināms arī uz iepriekšējo jautājumu. Atsevišķos gadījumos nav nekādas jēgas organizēt Eiropas Savienības e, e, mēroga pasākumus un mehānismus, ko mēs esam paredzējuši regulā Eh, tur, kur ir iespējams piemērot reģionālu sadarbību un solidaritāti. Es ceru, ka esmu atbildējis uz jautājumu. So, Sirsnīgs paldies! Man ir pāris mazu jautājumu, varbūt, ka netik nozīmīga, bet tie m, mm, ir vēl uh, novērtējuma sadaļā. Labprāt sagaidīšu jūs atbildi. Rudskungs, man liekas, ka šajā novērtējumā maz vai gandrīz nemaz runā par uzņēmumu uh, nozīme krīzes pārvarēšanā. Ja esmu sapratis pareizi un esmu arī lasījis komisijas iepriekšējos paziņojumus, tad uzņēmuma darbība šajā brīdī, kad tika pārgauti piegāde, tikta, tiksim, uzņēmuma darbība tika samērā pozitīvi vērtēta. Un uh, no tā arī var izdarīt uh, secinājums, ar ko kopā jāmeklē risinājumu un kā. Un tad līdzīgs jautājums. Šajā procedūrā 2004. gada noteikumi tika pielietoti. Bet taču acīm redzot bija pietiekami, lai atrisinātu. Nu, pavisam tāds vienkārši jautājums. Vai kuros konkrētajos gadījumos m, mm, bija problēmas? Nevis vispārēji, bet konkrēti. Bija noteikumi, jūs tos pielietojāt, un ar šiem um, noteikumiem jau jūs varējāt atrisināt problēmu. Nu, paldies Dievam, bet jāzina, kur tad ir trūkumi. Uh, lai mēs vienkārši mm, neievadītu pasākums, kā viens no kolēģiem teica, kur varbūt nemaz nav nepieciešama. Mums ir jādarbojas mērķorientēti, lai šie pasākumi būtu tādi mērķorientēti. Un uh, kādas sekas būtu bijušas ja uh, Baltijas jūras uh, gāzes vats būtu un Nabuko gāzes vats, respektīvi alternatīvas gāzes piegādēm. Vai problēma uh, šajā, uh, nu, teiksim, ļoti sāsnātajā veidā vēl pastāvētu, jeb nē? Trešais jautājums. Jūs runājat par to, ka ir šī brīvprātīgā rūpniecības uh, pārstāvja iesaiste. Es skatījos dokumentos un esmu pārsteigts, jo ir rakstīts, ka tā nebija pielietojuma. Un nav izmeklējuma, kādēļ tas tā ir, kādēļ bija tādas kļūdas. Nu, tas taču vajadzētu, to taču vajadzētu pamatot arī ar faktiem. Un pēdējais jautājums, manuprāt, jautājumā par um, uh, brīdi, kad uh, pretējās plūsmas kapacitāte tiek organizēta. Kā tad ir ar investīcijām un kā tad ir ar piegādes drošību citās dalību valstīs? Un kā ir izmaksas? Kur tad tās tiek noteikts? Viens no kolēģiem uzdeva jautājumu, vai tas var tikt sadalīts, vai arī jūs runājat atbildēju par to, bet kurā vietā tad tas notiek? Dalība valstī A vai dalība valstī B, kas gūs no tā labumu? No šiem dokumentiem tā īsti skaidri nevar redzēt, kā tas ir. Būšu priecīgs sagaidīt jūsu atbildi. Jūs atbildi. Roilkungs, jūs uzdod jautājumus un jūs sakat, ka tie ir detalizēti jautājumi, bet nu zinām, ka tas grūtākais slēpjas detaļās. Bet mēģināšu dot jums atbildu uz šiem jautājumiem. Nu, sākumā. Uzņēmuma nozīme. Uzņēmuma nozīme gāzes eh, krīzes eh, laikā Ukraina, Krievija bija ļoti pozitīva. Tas jāsaka ļoti skaidri. To esam vienmēr uzsvēruši. Bet uzņēmumi kā privāti eh, darbojošās eh, juridiskās personas nonāk pie eh, zināmām robežām. Un ja mēs runājam ar tiem uzņēmumiem, kas bija iesaistīti, tad tiek teikts, ka tas bija tiešām samērā satricinoši redzēt, ka daudzās dalībvalstīs nebija nemaz nekādu uh, ārkārtas situāciju plānu. Un bija patiesi arī satricinoši, pārsteidzoši redzēt, ka dažas dalība valstis reaģēja uz krīzi tā, it kā viņi dzīvotu uh, uz tās sauktās gāzes salas tādā izpratnē, ka uh, Viņi teica, nu tikai gāzi no mūsu valsts neizlaist pāri robežām, bet krīzes situācijā daudz um, labāk ir pārvarēt krīzi tādā veidā, ka sadarbo, sadarbība notiek ar citiem. Tātad uzņēmumiem bija ļoti sarežģīti dabas gāzi no vienas valsts novadīt līdz uh, kādai citai valstī, jo politiķi eh, iejaucās. Un šeit jāsaka, ka ir nepieciešama šī Eiropas. Uh, Uh, pārskata um, sistēmu. Tā tad mana īsa atbilde ir iekšējais tirgus. Es domāju, ka ar to esmu daļēji atbildējis uz otru jautājumu. 2004. gada Noteikuma regulējums direktīva 2004. gadā sastādītā nebija pietiekama. Mēs varam to arī ļoti skaidri dokumentēt, ja jūs paraudzīsieties uz dažādajiem standartiem, uz dažādo e, ieviešanu dalību valstīs. Eh, tas eh, šajos dokumentos, ko iesniedzām paralēli uh, regulai, ir atrodam. Redzam, ka šeit bija lieli trūkumi un pielietojuma problēmas. Protams, Mūsu piegādes drošība ar eh, dažādojumu, kad būs dažādi gāzes vadi, tā uzlabosies. Baltijas jūras gāzes vads Nabuko un kas viss nākošajā laikā tiks radīts, dos ieguldījumu tam, lai eh, Eiropas kopējā skatījumā N-1 standarts um, būtu izmainītos, kļūtu par citu, jo mums būs dažādi piegādes ceļi, bet tas nemainīs neko no tā, ka, neskatoties uz to, krīzes um, Eiropas līmenī uh, tā būs nepieciešama reakcija, mums būs jārēģē. Līdz ar to domāju, mūsu pieeja brīvprātīga iesaiste Tātad pirmkārt operators, kas darbojas, un tad otrā, trešā stadija um, ir valsts, kas ir skarta, un Eiropa, tad tas ir šis pareizais pieejas jautājums. Tātad pirmais, to, ko rūpniecība pati var izdarīt, ja tā pati var atrisināt problēmu, tad ir labi. Un kā piebildi vēlos vēl teikt. Pirms pāris mēnešiem šeit mēs diskutējām par jautājumu uh, naftas uzkrājumi. Un šeit mums ir pilnīgi cita filozofija visā Eiropas Savienībā. Mēs uh, drošības apsvērumu dēļ, uh, uzkrājumu veidošanas dēļ uh, esam izvēlējumies šies naftu. Un ļoti apzināti šo jautājumu. Uh, strateģiskie gāzes uzkrājumi mēs uh, neesam pat ietekmes novērtējumā vispār iekļāvuši, tādēļ, ka mēs domājam, ka gāzes tirgus ir cits, un tādēļ uh, mūsu rīcība ir uh, cita un pieeja cita. Tagad eh, jautājums par pretējās plūsmas kapacitāti. Šeit būs eh, garāks diskusijas, jo patiesi ir tā, ka ja mēs sakam, ka gāze plūs tikai vienā virzienā visu laiku un uh, pretējās plūsmas kapacitāte gāze plūst pretējā virzienā, ka tas tā teikt um, dažās dalību valstīs. Um, tās izmanto šo pretējās plūsmas kapacitāti, bet būtībā tarifu veidā liek maksāt eh, klientam par šo pretējos plūsmas kapacitāti. Daļēji uh, Eiropas līdzekļi no Eiropas eh, ekonomikas atvesļošanas plāna ir izmantota šim mērķim, bet jāuzdod jautājums, kā mēs to kopējā Eiropas kontekstā redzam. Nu, piemērs. Ņemsim par, ņemsim par piemēru Vāciju šeit ir vācu patārētāji, kas no polijas pretējās plūsmas kapacitāti apmaksā, bet Nīderlandes patārētājs iespējams uh, maksā par uh, Lielbritāniju un par šo pretējās plūsmas kapacitāti no Nīderlandes uz Vāciju. Respektīvi, nu šeit ir jāpadomā, kāda būtu iespējama godīga izlīdzinājuma uh, risinājumu modeļu. Priekšsētājs, jūs um, norādījāt, ka ir dalībvalstis uh, bijušas, un tas arī pamatojumam pēc tam ir nozīmīgi, ka dalībvalstis ir gājušas pat tik tālu pārdomāt par to, ka mm, gāze mm, krīzes laikā paliktu um, šajās valstīs pašās. Un likās, ka izskanēja, uh, ka tās bija vairākas, vai tās bija vairāk nekā divas? Rūtikungs, es nevēlos publiski par to runāt. Priekšsēdētājs, paldies par jā, atbildi, bet manā skatījumā tas ir ļoti nozīmīgs, jo mēs dažkārt ievadam politiskus risinājumus, jo problēmas ir nelielas. Un dažkārt šādas, šādi jautājumi ir ļoti būtiski. Svobodas kungs, papildi jautājums runājot par um, dabasgāzi, nevajadzētu tā skatīties uz rezervēm kā naftas uh, gadījumā, bet tas, protams, ka palīdz, ja uh, dalību valstīm ir tādas lielākas gāzes rezerves. To taču mēs manījām. Priekšsētājs sirsnīgs paldies. Dodu komisijai vēl um, vārdu, lai runātu par uh, regulu uh, pašu. Nu, un uh, tad uh, nākošais darbkārtības punkts, lūdzu. Okay, Uh, so... Paldies. Tātad uh, pievērsīsimies regulas projektam. Un es centīšos uh, atkārtot šos galvenos principus, kas slēpjas aiz šīs regulas. Pirmkārt, uh, priekšlikuma mērķis ir nodrošināt, lai tirgus varētu cīnīties ar jebkādu uh, piegādes pārtraukumu pēc iespējas ilgāk, jo mēs redzējām, ka iekšējais tirgus uh, ir labākais veids, kā nodrošināt piegādes drošību. Tas ir ļoti svarīgi ļaut tirgumu darboties un uh, lūgt uzņēmumiem nodrošināt uh, piegādes drošību. Tas, man liekas, ir tāds uh, būtisks princips. Protams, iekšējais tirgus var darboties tikai tad, ja ir pietiekama infrastruktūra, caurskatāmība un pārvaldība. Un mums jāskatās, vai mums kaut kas tāds ir šobrīd. Un mēs redzam, ka trūkst infrastruktūras, ka nevar darboties tirgus uh, pietiekami efektīvi un iesaistītās puses uh, nevar veiksmīgi iesaistīties. Un uh, Mums jāskatās arī, kā ārkārtas pārvaldības pasākumu varētu palīdzēt. Mēs redzējām, ka mums ir vajadzīgi kopīgi standarti piegādes drošībai. Ja mums ir vienādi spēles noteikumi iekšējā tirgu, tad ir svarīgi, lai visa nozara, visi uzņēmumi zinātu, kādi ir spēles noteikumi. Un kopīgi standarti piegādes drošībai ir tikai daļa no šiem spēles noteikumiem. Šeit mums ir divi standarti. Viens ir par infrastruktūru, tātad N-1, kas tika jau pieminēts, un viens gāzes eh, piegādēm. Ir skaidrs, ka pirmā lieta, kas ir svarīga, ir nodrošināt, lai riska novērtējums tiek veikts jebkurā uh, līmenī, gan nacionālā, gan reģionālā, gan Eiropas Savienības līmenī. Un tad, kad ir identificēti riski šajā procedūrā, uh, tad ir pieejama šī te elastība, un tur tad ienāk spēlē subsidaritāte, un tad var cīnīties pret šiem ristiem, kas ir identificēti ar uh, reģionālu pieeju, piemēram, ar pretējās virzienu plūsmu un tā tālāk. Tātad īsumā, praktiski, kas tad ir nepieciešams, kas ir jādara šajā regulā? Pirmkārt, ir jābūt riska novērtējumam, kas balstās uz šiem kopīgiem standartiem. Infrastruktūras standarts N-1, piegāžu standarti aizsargātajiem klientiem, proti kā šos te klientus nodrošināt ar gāzes piegādēm septiņas dienas ziemas prasī, pieprasījuma periodā vai arī 60 dienas. Un tas noved pie tā, ka Protams, ieviešana eh, katrā valstī būs nedaudz atšķirīga, proti septiņu dienu maksimālais pieprasījums Spānijā nav tāds pats kā Lietuvā. Un viss eh, šis riska novērtējums, kas ir jādara, tam mērķis ir izveidot riska plānus, kur ir noteikti uh, kritēriji Tātad ir jānosaka trīs krīzes līmeņi - agrīnā brīdināšana, brīdinājums un ārkārtas situācija. Agrīnā brīdināšana nozīmē, ka darbojas iekšējais tirgus, brīdinājumi ir tad, kad ir jāveic kaut kāda pasākuma, tātad ārkārtas situācijā. Un tāpēc ir svarīgi, lai šis darbs varētu tikt darīts ne tikai nacionālā, bet arī uh, reģionālā un Eiropas Savienības līmenī, ja nepieciešams. Tātad tas ir svarīgi. Mēs tiešām esam balstījuši visu šo regulu uz šiem pamatiem. Protams, ka uh, priekšlikums eh, balstās uz 95. līgumu pāntu, tas ir iekšējā tirgus uh, ietvars, jo, kā jau es teicu, mēs vēlamies, lai iekšējais tirgus būtu labākā piegādes drošības garantija un lai tas varētu darboties pēc iespējas ilgāk un, ja iespējams, mūžīgi. Mēs nevēlamies uh, ķerties pie valstu pasākumiem, kas varētu graut iekšē tirgus. Uh, preventīvie pasākumi un ārkārtas plāni, tur jāiesaista visas iesaistītās puses, tas ir tiešām būtiski, un tāpēc ir jāsadarbojas uh, visām iesaistītajām pusēm - valsts iestādēm, uh, gāzes uzņēmumiem, uh, gāzes patērētājiem, industriāliem patērētājiem, gāzes ražotājiem. Tiem visiem ir jāiesaistās veidojot šos ārkārtas situācijas plānus. Un šis process ir jāvada vienai kompetentai iestādēji katrā dalība valstī. Ir kādam jābūt uh, šoferkrēslā, kas uh, vada visu šo procesu, izstrādājot ārkārtas situācijas plānu. Tikai šajos apstākļos var uh, izveidot tādu atbildību, kas ir solidaritātes pamatā. Katram ir jāuzņemas sava daļa atbildības un jādefinē tie risinājumi, kādi ir vajadzīgi kopīgā veidā. Tāpēc mēs uzskatām, ka nacionālais līmenis nav pietiekams. Tāpēc ir vajadzīga reģionālā sadarbība un tā ir jāveicina Un tāpēc komisija šajā procesā varētu palīdzēt, raudzīties uz šiem te plāniem un uh, skatīties, vai ir iespēja veidzot uh, reģionāls plāns un vairāk sadarboties. Tas uh, dos papildus dinamiku, kas veicinās sadarbību un solidaritāti. Un, protams, ka ir jābūt eh, skaidrībai par uh, ārkārtas situācijas plānu saturu un uh, to, kad tie sāk darboties, tāpēc mēs arī sniedzam komisiju sniedz pārskatu šiem plāniem, uh, gāzes koordinācijas grupa un uh, arī regulātoru uh, apvienība un citi iesaistās. Mums ir gāzes koordinācijas grupa, kur ir dalībvalsts un nozars pārstāvji pārstāvēti. Tad eh, šis N-1 indikātors. Tas varbūt ir nedaudz jāizskaidro, bet tas ir īsi izdarāms. Pirmkārt, tas ir princips, kas ir ļoti labi zināms elektrības sektorā. Tas ir pamata eh, tehniskais noteikums eh, elektrības sektorā, bet tas tiek izmantots dažās valstīs, kā piemēram Spānijā, arī gāzes sektorā. Un tas nozīmē, ka ja e, lielākā infrastruktūra nedarbojas, tad atlikusī infrastruktūra piedāvā pietiekamu kapacitāti, lai nodrošinātu un apmierinātu gāzes pieprasījumu. Tas ir tikai indikators, kas ir jāpapildina ar datiem, uh, kas ir saistīti ar gāzes sistēmas kapacitāti. Un, protams, katrai dalību valstī ir sava infrastruktūra, tā ir atšķirīga. Dažām uh, valstīm ir sašķirinātās gāzes termināļi, viņiem varbūt ir uzglabāšanas iespējas, viņiem ir vairāk cauroļvadi, kas uh, piegādā tirgumu gāzi no dažādiem avotiem, dažādiem piegādātājiem, un, protams, dažiem varbūt tikai viens cauruļvats. Uh, Tātad tām valstīm, kurām ir ierobežota infrastruktūra, šīs valstis arī, arī ir jutīgākas pret riskiem, un to mēs janvārī redzējām. Bet jebkadā gadījumā tā ir kopīga atsauce visiem iesaistītajiem, un ir jāņem vērā katras dalībvalsts situācija. Un šis indikators palīdz izvērtēt katras valsts situāciju. Šeit atkal ir atbildības elements, kas ir solidaritātes pamats. Šis indikātors uh, to var aprēķināt gan nacionālā, gan reģionālā līmenī vai arī Eiropas Savienības līmenī. Tātad var ņemt jebkuru teritoriju un izvērtēt šīs teritorijas uh, labāko veidu, kā tātad šīs teritorijas riskus novērst. Un, uh, protams, ka Mēs piedāvājam dalībvalstīm iespēju, kad es saku dalībvalstis, tad es domāju visus gāzes tirgus dalībniekus. Tad mēs piedāvājam dalībvalstīm palīdzēt veidot pareizos risinājumus, kas var būt uzglabāšanas kapacitātes paplašināšanu vai um, ražošanas apjoma palielināšanu vai pretējā virziena plūsmas. Tās ir dažādas iespējas tātad. Uh, kā var risināt šos jautājumus. Mēs esam uh, veikuši N-1 indikātora simulāciju, kas balstās uz datiem, ko esam saņēmuši līdz šim un arī ko saņēmām krīzes laikā. Un mēs uh, pirkām datus arī no IHS uh, uzņēmumu, un es jau minēju, ka mums trūkst datu, trūkst caurskatāmības. Un um, tas ir skaidrs, ka tas ir jāņem vērā. Bet balstoties uz tiem datiem, kas ir mūsu rīcībā, mēs esam uh, izstrādājuši N-1 simulāciju dažādām dalībvalstīm, un ir ļoti interesanti sākt ar labo pusi šajā grafikā. Jūs redzat, ka ja jūs to reiķinat Eiropas Savienības līmenī, tad Eiropas Savienība ir diezgan uh, drošā situācijā. Uh, ir eh, diversifikācija, piegādes eh, ceļi ir eh, diezgan dažādi, vairāk tātad, bet ja mēs to skatāmies nacionālā līmenī, tad jūs redzat, ka dažas dalībvalstis ir sliktākā situācijā kā citas. Esam ņēmuši tagadējos datus, tā ir zilā daļa, uh, Un mēs arī pievienojām šo te simulācijas daļu, kāda būtu situācija, ja tie projekti, kas ir iekļauti ekonomikas atvesļošanas plānā, ko padomu parlaments ir pieņēmuši nesen, ja šie projekti uh, būtu ieviesti, tās tie ir starpsavienojumi vai pretējā virziena plūsmas, ja tas viss tiktu ieviests. Un te jūs redzat, ka uh, situācija varētu uh, diezgan uh, lielā mērā uzlaboties zināmām dalībvalstīm, bet ne visām. Jāsaka, ka šis N-1 indikātors nav mehānisks sistēma, un labākais piemērs ir Somija. Somija ir valsts, kurā ir viens uh, cauruļvads, kas nāk no Krievijas, un ja uh, šīs cauruļvads tiek aizgriezt, tad uh, nav vairs gāzes, bet Somijā viņi uh, apzinās, kāda ir situācija, un uh, viņiem ir obligāts noteikums visiem patērētājiem pārslēgties uz kurināmo. Tātad, ja nav gāzes, tad uh, patērētājiem ir iespēja pāriet uz citu enerģijas avotu. Un to Somija ir izdarījusi, uh, un, bet tas ir izņēmuma gadījums. Bet tas arī parāda, kā tas ņem vērā subsidārtāts elementu, proti katras valsts individuāla situācija. Kopienas dimensija. Uh, to ir apšaubījuši daži, tātad ko tad kopiena šeit dara. Pirmkārt, mēs redzējām, ka tāds piegādes pārtraukums, kā bija janvārī, noved pie kopienas problēmas, un tad kopienai ir jārēģē saskaņotā veidā. Un tāpēc uh, Eiropas kopienai būtu zināma loma un to pārstāv komisija, proti nodrošināt, lai plāni, ārkārtas situācijas plāni, eh, pilnībā ņemtu vērā kaimiņu valstu dimensiju un tā tālāk. Un tāpēc eh, komisija arī varbūt ieteiks izveidot reģionālos plānus, jo tas būtu labāk tā darīt un eh, tas arī samazinātu izmaksas standartu ievērošanā. Visā šajā procesā kopienai būs konsultācijas ar gāzes koordinācijas grupu, kur tā ir pastiprināta loma, un tas ir ļoti būtiski. Ir varbūt viens noteikums, kas ir nedaudz sarežģīts, bet būtisks. Izņēmumu gadījumos komisijai vajadzētu būt iespējami lūgt dalību valstī uh, veikt kaut kāds pasākums attiecībā, uh, tātad neveikt pasākums, kas varētu nākt par sliktu kaimiņu valstīm. Uh, Būtu labi, ja mēs varētu ie, izvairīties no šāda te, šāda situācijas, kad kāda dalība valsts veids pasākums un tas nāk par sliktu uh, kaimiņu valstī. Protams, ir jāuzlabo caurskatāmība. Par pretējā virziena plūsmu tas jau ir gar un plaši apspriests, bet ir skaidrs, ka tas uh, sniedz lielāku elastību gāzes uh, pārvades sistēmā Eiropas Savienībā. Jūs zināt, ka Visas Austrum Eiropas valstis saņēma gāzi no autrumiem uz rietumiem, un uh, šie cauroļvadi nevar tikt pavērst pretējā virzienā. To mēs esam redzējuši, ka tas nedarbojas. Un uh, divu nedēļu laikā mēs redzējām, ka Čehi un Slovāki spēja pavērst plūsmu pretējā virzienā, un tas pirms tam nebija zināms. Tātad šis ir labs piemērs inženieru radošumam. Un uh, viņi divu nedēļu laikā, pat ātrāk, uh, tiešām varēja šo sistēmu uh, piemērot, un Slovākijai tas bija ļoti būtiski. Bija iespēja tātad arī no Grieķijas uz Bulgāriju piegādāt uh, gāzi, jo Bulgārijai pilnīgi tika nogriezta piegāda. Uh, Tie nav milzīgi ieguldījumi, kas ir vajadzīgi, bet, protams, šis jautājums ir jāskata. Ir pētījums, kas visiem parlamenta deputātiem ir pieejams, to veids, uh, veica Gas Transmission of Europe. Tur ir identificēti 30 projekti, kas veicinātu piegādes drošību un gāzes pārvades sistēmas elastību Eiropas Savienībā. Uh, Tie ir nelieli ieguldījumi, 1 līdz 5 miljoni uz vienu projektu. Um, tas ir patiesībā lēti, ja mēs runājam par savienojumiem, kuri maksā simtiem miljonu eiro. Tātad mēs tiešām uzskatām, ka pretējā virziena plūsmas projekti ir ļoti būtiski, un mums vajadzētu palīdzēt šos projektus īstenot arī ar Eiropas finansējumu, un uh, uh ekonomikas atvesļošanas plānā tas jau arī paredzēts. Uh, Protams, ir jāņem vērā izmaksu efektivitātes kritēriji un uh, jāievēro pilnībā noteiktie pienākumi. Pretējā virziena plūsmas uh, ieguvumi. Šeit man ir tāda karte. Uh, GT, GTE ir veikuši šo pētījumu. Jūs ar šiem būtām tātad redzat, uh, kā gāze tiek piegādāta, un ja Uh, gāzi varētu piegādāt no rietumiem uz austrumiem, tad tas šīm valstīm tiešām ļoti palīdzētu. Tās bija tās valstis, kas janvārī ļoti cieta no piegādes pārtraukuma. Arī Dienvidu austrumu Eiropā situācija ir tāda pat. Mēs skaidri redzam, ka ja uh, būtu vairāk uh, divvirzienu cauruļvads, piemēram, starp Grieķiju un Rumāniju, tad šīs valstis varētu labāk risināt uh, pār, piegādes pārbrau, pār, pārtraukšanas problēmas. Un ir vēl viens eh, piemērs attiecībā uz Balkāniem un Grieķiju. Vienkārši, lai parādītu, ka janvāra krīze ir uh, novedus pie tā, ka arī nozars pārstāvis skatās, ko varētu darīt, un viņi mēģina uh, konstatēt, vai kaut ko ātri var darīt, ja līdzīgi krīze varētu atkārtoties turpmākajos mēnešos. Ja tiešām milzīgs darbs ir paveikts, ir uh, gūta mācība no šīs krīzes, un nozars pārstāja tiešām arī cenšas uh, strādāt pie tā, lai novērstu uh, šādas situācijas atkārtošanos. Paldies, priekšsēdētē. Sirsnīgs paldies! Paldies arī par šo uh, izsmeļošo stāstījumu. Pirmie runātāji Pirmais būs Vidal Kvadros kungs referents, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs. Pirmie iespaidi sarunās ar komitejas locekļiem par šo likumdošanas, likumdošanas priekšlikumu. Es gribu ar gadarījumu sacīt, ka komitejas locekļu reakcija bija pozitīva attiecībā uz komisijas priekšlikumu. Komisija patiesībā ir nākus klajā ar vērtīgu priekšlikumu, kuru, kuru mēs, kā jau pa, vienmēr mēs to darām, mēģināsim uzlabot, taču vispārīgi runājot, tas atbilst ne tikai mūsu pašreizējām um, bažām, ko ir paudz parlaments pagātnē, bet arī Eh, problēmas realitātei. Un ja mēs varam līd, eh, novest līdz veiksmīgam rezultātam šo eh, regulu un regula tiek veiksmīgi pie, piemērota, tad Eiropa varēs ievērojami mazināt savu ievainojamību, saist, saskaroties ar kādiem gāzes piegādes pārtraukumiem nākotnē. Un konkrēti ir pasākumi, kurus mēs apsveicam pienākums izveidot eh, ārkārtas rīcības plānus reģionālā līmenī, nacionālā līmenī un Eiropas līmenī. Kritēriju harmonizācija, lai varētu aktivizēt uh, apziņošanas līmenis, tāpat arī skaidri definēti pienākumi katrai nozarei, uzlabota caurskatāmība, metode N-1 kurā var paturēt piegādes spēkā, ja tiek pārtrauktas piegādes no galvenā piegāža avota. Un visi šie elementi, mūsuprāt, ir veiksmīgi sakārtoti un izvietoti. Ir jomas, kurās mēs domājam, ka priekšlikums varētu tikt uzlabots. Piemēram, uh, E, viens no mūsu bažu objektiem ir tāds, ka nav skaidri definēts, kad dalībvalstis uzsāk mehānismus, kas nav tirgus mehānismi. Tiek norādīts, ka Tad, kad tirgus e, mē, pasākumi ir nepietiekami krīzes e, apstākļos, bet pēc regulas teksta nevar skaidri noprast, kad e, dalībvalsts pieņem, e, pieņem lēmumu pirms tiek izsmelti visi līdzekļi tirgu, kas ir, e, kas ir pieejami tādējādi. Mums ir skaidri šie jautājumi jāformulē tekstā, lai nebūtu nekāda divdomība vai neskaidrība. Tāpat arī vēl viens punkts, kas mums rada bažas, ir situācija ar Eh, tā saucamo fuel switching eh, mehānismu. Eh, viens, no, viens ir līgumslēgšana un otrs jautājums ir, kad tiek uzlikts par pienākumu nomainīt šo, šo kurināmo. Šeit varētu rasties kādi papildus uh, oglekļa izmeši un var rasties arī kādas uh, Eh, kādas eh, ārkārtas situācijas, eh, kas savukārt var izraisīt, izraisīt paaugstinātu piesārņoju līmeni un kurš to varētu apmaksāt. Es gribētu, lai mēs izvarītos no, no neskaidrībām šajā sakarā. Un šie, šīs rindkopas regulā, manuprāt, ir ārkārtīgi būtiskas priekšlikumā, taču es negribētu slēpt to, ka ir arī dalībvalstis, kurām būs eh, krietnas iebildes, it īpaši tad, kad mēs nonāksim līdz komerciāliem uh, nolīgumiem. Un mums vajadzētu šajā tāpēc eh, tekstu padarīt skaidrāku. Mums būtu jāievieš kādas mm, konfidencialitātes klauzulas, lai varētu E, mazināt jebkuras iespējamās vēžas. Gāzes koordinācijas grupai mūsuprāt ir jābūt ar pastiprinātu e, lomu attiecībā uz ār, ārkārtas plāniem un tāpat arī, kā jau tika sacīts iepriekš, ir, e, šī grupa ir apliecinājusi savu efektivitāti iepriekšējo krīžu laikā un gāzes koordinācijas grupa ir ļoti labs fórums, lai varētu uh, Uh, uzlabot un veicināt reģionālo sadarbību. Tāpēc mēs uzskatām, ka būtu nepieciešams padarīt par savietojamu uh, komisijas uh, pamatlomu ar sadarbību ar gāzes koordinācijas grupu. Un tālāk, runājot par aizsargāto klientu definīciju. Arī šajā sakarā mums vajadzētu jautājumu apspriest sīkāk. Uh, jo atkarībā no tā, kā paplašinās aizsargāto klientu loks, metode N-1 tiek e, piemērota ar e, lielāku vai mazāku apjomu, apjomu, un tas viss attieksies tālāk uz investīcijām, uz, uz izmaksām, kas varētu ārkārtīgi pieaugt. E, tāpēc tomēr mēs saskaramies ar regla, regulu, kas varētu būt arī jāpiemēro ekstremālās situācijās ar eh, sekām, kas būtu ekonomiskas, politiskas un humānas eh, ārkārtīgi nozīmīgas. Mēs nedrīkstam aizmirst šo pēdējo dimensiju, pēdējo piegāzes krīzi, kurā bija situācijas, kad eh, tie cilvēciskā plānā situācijas un sekas bija dramatiskas atsevišķās dalībvalstīs, un to mēs nekādā ziņā nedrīkstam aizmirst. Mums ir jābūt eh, ļoti uzcītīgiem savā darbā, sagatavot šo regulu, un priekšsēdētāji mani sākotnējie iespaidi ir tādi, ka mūsu komiteja atbalsta komisijas priekšlikumu ka mums eh, tiek piedāvāts eh, piedāvāt regulu nevis direktīva, un juridiskā bāze būtu koplēmums. Stājoties eh, direktīvai spēkā, daudz kas ir mainījies, un nav nekādu šaubu, ka atbildība kāda piekrīt mums visiem, uzliek mums par pienākumu virzīties tālāk uz priekšu. Un arī to, eh, tas tiek mēģināts panākt ar šo regulu, un arī mēs mēģināsim sniegt savu vislielāko atbalstu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Nākošais runātājs kolēģis eh, Kučips. Paldies, priekšstādātāj kungs. Es gribētu teikt, ka esmu ļoti iepriecināts par um, komisijas priekšlikumu. Šis uh, regulas uh, priekšlikums par uh, gāzes piegādēm ir solis uh, pareizā virzienā. Pamats šim solim ir, uh, protams, krīze, kādu pieredzējām janvārī. Bet piebilstot, gribu teikt, ka janvāra krīze vismaz manā valstī nebija tik ļoti jūtama. Protams, ka bija traucējumi piegādē, bet krīze sākās tad, nu vismaz pūlijā, kad mm, janvāra krīze praktiski beidzāt. Kādēļ? Tādēļ, ka a, krīzes beigās Ros Ukr Energo tika izspiests no tirgus, un šī piegādātāja darba apjoms bija 15 apjomu, un tās bija krīzes tādas vēlienas sekas. Protams, ka pēc tam ir jāroda risinājums arī. Uh, Jāsaka, neesam pārliecināti, ka krīze janvārī uzreiz beidzās un pēc tam nebija nekāda seku. Nē, bija sekas, bija gan negatīvās, gan arī pozitīvās sekas. Jūs teicāt, ka tehniķi, inženieri un arī piegādātāju firmas uh, strādāja tā, ka piegādas uz. Uh, Čehija un Slovākija atjaunojās, varēja redzēt, cik ātri um, šāds darbs tika paveikts. No citiem virzieniem redzējām arī solidaritāti tajos gadījumos, kad bija problēmas, bet uh, šeit skaidri redzam, ka ir lieli trūkumi. Trūkumi gan uh, procedūras, gan infrastruktūras jomā, un šie trūkumi jāpārvar. Tādēļ Es pozitīvi vērtēju šo komisijas priekšlikumu un gribu teikt, ka enerģijas politikas jautājums un energosolidaritātes jautājums ir tāds, kas Polija, Polijas acīs ļoti nozīmīgs un kas jau gadiem ilgi tiek uzsvērts. Un man kā Polijas deputātam uh, Uh, liekas īpaši nozīmīgi un esmu gandarīts par šo komisijas iniciatīvu. Trīs jautājumi, un tos vēlos uh, konkrēti uzdot. Tātad uh, mm, jautājumi, kas jau tika uzdot komisijai, arī šeit ir ietverti. Agrāk nedaudz citā kontekstā par tiem jau runājam, bet man liekas, ka vēlreiz tas ir jāatkārto. Tātad šis standarts N-1. Tas nozīmē, ka investīcijas invas, infrastruktūrā jāveic, lai trīs gadu laikā tiktu izpildīti kritēriji. Un tur, kur infrastruktūra jau ir pieejama, tur šis termiņš ir divi gadi. Es jau runāju par piemēriem, un piemēram par Slovākiju, redzam, ka var arī rīkoties ātrāk nekā divu gadu laikā, bet ja tās ir jauns investīcijas, tad jāuzdod jautājums, vai investīciju plānojums un arī um, visi plānošanas darbi var tikt noslēgt, vai e, būs pietiekami laika, vai šis plāns nav pārāk ambiciozs. Otrs jautājums ārkārtas uh, apstākļi, tātad šīs uh, uh, regulas desmitais pants atbildīgā iestā, iestāde nedrīkst rīkoties tā, lai tiktu ierobežots iekšējais tirgus. Bet vienlaikus tad, kad šāda situācija ir un kopienas pasākumi tiek īstenoti un vairāk nekā viena vai valsts ir problēmas ar piegādi. Un kas notiek tad? Kas notiek tad, ja problēmas ir tikai vienā valstī, Eiropas Savienībā? Un tad uh, mēs uh, šos uh, punktus burtiski interpretējot, jāsaka, ka tad katrai valstī praktiski nu, nav tādas rīcības spējas, kā jāsaprot šī, šie noteikumi, kā mums tie būtu jānot, jāizprot. Varbūt, ka šo uh, um, punktu darba laikā būtu jāmaina. Un trešais un pēdējais jautājums. Bažas par uh, to situāciju, ka operatoriem jāsniedz informācija. Tostarp arī informācija kas var sevi ietvert eh, tirdzniecības, eh, nu, tādus konfidenciālus, tāds tā kā noslēpums, vai komisija patiesi ir izvērtējusi, kādi dati eh, ir jāsniedz, un vai šī informācija varētu iespaidot šo tirdzniecības noslēgumu. Un tam ir arī iespējas uz konkurētspēju tirgos. Un tas ir, mēs runājam šeit arī par komerc noslēpumu. Paldies. Nākošais runātājs Svobodas kungs. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Esmu ēna referents manā politiskajā grupā un izteikšu pāris vispārējas piezīmes. Es domāju, ka šo regulu un regulas priekšlikumu jāskata kontekstā ar citiem elementiem piegādes drošībai. Domāju par dažādošanu. Domāju par visu to, kas, kā, kāds bija vienošanās ar Ukrainu, kas tiks īstenots un mēģinājums uh, ar Krieviju sasniegt uh, labus rezultātus, lai arī nu, nav skaidri redzams, jeb respektīvi ir redzams, um, kā attīstība attiecībā uz energo, energo hārtu nenorāda, ka notiks ratificēšana, bet Krievija skaidri ir pateikusi, ka tā nav gatava to darbīt, bet kādu citu sadarbību energo jomā uh, tā ir padomā. Tā tad jāskat viss kontekstā. Otrakārt. Domāju, ja ir šāds risinājums, tad. Uh, uh, ir mazāka iespēja piegādas pārtraukumam, jo, nu, nav īpaši labi rīkoties, ja ir skaidrs, ka kādai valstī palīdzēs. Ja situācija ir otrāda un ja kāds nepiegādā un zina, ka šādi var uh, īstenot spiedienu uz kādu valsti. Jā, protams, kolēģi norādīja uz to, ka ir pāris lietas vēl jānoskaidro. N-1 vai pietiekam labi tas ir definēts, kas ir šis N-1. Protams, atšķirīgi arī darādījās valstīs Un varbūt, ka par to vēl būtu uh, skaidri jārunā. Otrkārt, privāto uzņēmumu loma. Es domāju, ka ir skaidri tas arī vēl jāpasaka, bet mūsu priekšsādātājs un arī citi, tie, kas ir skatījuši direktīvu par gāzi, esam vienmēr konstatējuši, ka gāzi nevar skatīt tāpat kā naftas uh, jautājumu. Šeit ir uh, politiskā komponenta daudz spēcīgāk, to arī redzējām. Bet no ar privātajiem uzņēmumiem jādiskutē, kur viņi redz problēmas pamatotas, nevis nepamatotas. Un viens punkts, kas tika pieminēts, tas ir, tā ir līgumu publiskošana, ir padarīšana pieejama. Šeit ir liela pretestība, un tas tiešām ir delikāti, varbūt. Uh, redzu, ka komisija un gāzes koordinācijas grupa principā viņiem vajadzētu iegūt tādu pārskatu, kā šie um, noslēgtie darījumi mm, tiek īstenoti, bet, nu, vajadzētu būt piesardzīgiem, lai nebūtu tāda uzreiz noraidoša reakcija. Tie ir šie jautājumi, un mēs diskutēsim politiskajās grupās, un daudzi runās, uh, bet, nu, principā tā kā tas tiek veidots, un es arī personīgi domāju attiecībā uz šīs regulas uh, raksturu, tas ir nozīmīgi. Un domāju, ka um, parlaments un Vidal Kvadraskungs ir uh, ļoti spējīgs un pieredzējis referents. Zinām, ka parlaments arī ātri reaģēs, jo mēs vēlamies uh, būt gatavi dažādām situācijām vienmēr. Priekšsētājs paldies Svabodas kungam. Nākošais runātājs Enšūkungs. Stimate, domnule președinte, stimați deputați. Augsta godātais priekšsēdētāja kungs, Godātie deputāti, regulas projekts paredz daudzas sviras, lai darbotos krīzes situācijā, bet tas nozīmē, ka ir nepieciešama labāka sadarbība enerģijas regulēšanas jomā. Un ir arī gāzes vadu operātoru sadarbības uh, iespēja. Būtu labāk jāsadarbojas plānošanas un pētniecības jomā, kā arī par savienojumiem. Ir nepieciešams, lai uh, dokuments tiktu papildināts, ja uh, ir krīze kopienas līmenī. Un pirmām kārtām tas, kas skar šos aspektus attiecībā uz informācijas apmaiņu ar komisiju. Ir nepieciešama koordinēšanas grupa, ir nepieciešams aktīvs lokālo uh, iestāžu darbs, tā kā tas ir paredzēts 12. punktā. Domāju, ka komisiju labāk jāinformē, lai varētu mm, konkrētākus pasākums labāk īstenot. Uh, Un ir nepieciešama caurskatāmība arī ārkārtas gadījumos. Mums ir jārunā par operatīvām informācijas sistēmām, par automatizētām automātijas sistēmām, tām jāiebūt pieejamam, lai mēs varētu pārvarēt birokrātiskos procesus, jo ārkārtas situācijās mums ir jābūt spējīgiem darboties jo citādi ir finanšu eh, zaudējumi sagaidām un uh, Eiropas pilsoņi arī cieši. Paldies! Nākošais runātais Delangelo kungs. Angelis. <coughs> Grazie, prezidente. Paldies, priekšstādātāja kungs. Nav nekādu šaubu, ka regula ir solis uz priekšu. Ir uh, daudzi punkti, kas ir vērsti pareizā virzienā. It īpaši tas ir progress salīdzinot ar situāciju, kad bija krīze janvārī. Bet es domāju, ka mums jābūt arī skaidrībā par to, ka šī krīze katrā brīdī var atkal uh, atkārtoties, un tādēļ Eiropai jābūt sagatavotai uz to. Un tas, kas konkrēti šo tēmu skar, jāuzsver, ka tā ir ļoti nozīmīga tēma un vēlos to vēlreiz atkārtot. No nu, tā ir atkarīga arī mūsu uh, elektroenerģijas ražošana, apkure, uh, uh, arī degvielas ražošana, satiksmei un citi, bet mums ir jābūt skaidrībā par to, ka lielās uh, dabasgāzes uh, atradnes un savienības šeit ģeopolitiskie uh, mērķi ir ļoti nozīmīgi arī šajos gadu desmitos Nabuko, Nord Stream un South Stream šie trīs lielie dab dabasgāzes vadi tie pat laban vēl ir plānošanā un dabasgāzes tie piegādās dažādām Eiropas valstīm tie praktiski ir tāds tā kā simbols ģeopolitiskam līdzsvaram, kas jāsasniedz. Ehm, runājam arī par neatkarību no trešajām valstīm. Kādēļ to saku? Tādēļ, ka fosilēs, eh, fosilo kurināmo jomā dabas gāze ir tā, kas Uh, vismazāk CO2 izmešu rada, un tas ir ārkārtīgi būtiski, ja mēs vēlamies Eiropā radīt ekonomiku, kas balstās uz tīru uh, tā sakot, tīro enerģiju. Jāpiemina arī atjaunīgie energoresursi. Bet manā skatījumā tās bažas, kādas pastāv, ir sekojošas. Tas ir drīzāk tāds vispārējs jautājums. Eiropas Savienības uh, apgāds ar dabasgāzi. Es domāju, ka mums ir nepieciešams lielas uh, investīcijas infrastruktūrā, uh, piegāžu drošībā ar dabas gāzi. Ja šīs investīcijas netiks veiktas, tad Eiropā pastāv briesmas, ka atkarība, kāda ir Eiropā no vienas valsts pieaugs. Runāju šeit par Krieviju, un tas nav nekāds nospēlēpums. Nabuko Eiropai bija liela iespēja. Es domāju arī par uh, šo vienošanos Itālija, Krievija, Turcija, kas nesen tika sasniegta. Un šeit ir tāds tomēr riska faktors attiecībā uz Nabuko. Un varbūt, ka Eiropa tomēr būs no vienas valsts atkarība. Nu, tās ir tādas pārdomas, par kurām vajadzētu arī vēl nākotnē padomāt. Es domāju, ka mums vajadzētu diskutēt par šo jautājumu un reiz tam pievērsties. Mums vajadzētu arī parūpēties par to, lai iniciatīvas tiktu izteiktas un šādi novērstu tā, tādu situāciju, kad, nu, netiek pietiekam tam pievērst uzmanību. Es domāju, ka priekšlikums šajā regulā ir veiksmīgi un uh, būs iespējams spērt soli uz priekšu un reaģēt uh, tad, kad. Uh, kopienā būs ārkārtas situācija. Es domāju, ka priekšlikumi ir ļoti labi šajā dokumentā, bet, kā jau teicu, mums jābūt uzmanīgiem. Mēs nedrīkstam mūsu energo likteni uh, atstāt atkarīgu tikai no vienas valsts. Un nav nekādu šaubu, ka sadarbība, solidaritāte un uzticība ir ļoti būtiski punkti. Paldies! Priekšsētājs, paldies! Kolēģis Balčītis, lūdzu. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Paldies priekšsēdētājiem. Komisijas pārstāvji. Es gribētu sacīt, ka šis dokuments, kurš tika gatavots mēnešiem ilgi un prasīja tik daudz darba, Es eh, ar gandarījumu šeit redzu tās eh, ļoti daudz tā saucamās enerģijas salas, tas būtu, eh, citiem vārdiem sakot, valstis, kas rāda enerģijas problēmas, ne tikai enerģijas ziņā, bet arī runājot par politisko atkarību no viena enerģijas piegādātāja. Jebkura veida enerģijas avotī Eh, jebkura veida avots ir saistīts ar cita veida avotiem, un ļoti daudz kas ir atkarīgs no cenas. Šodien mēs runājam par gāzi, bet gāze ir cieši saistīta ar elektrību. Eh, šodien Krievijas valdība e, izlēma būvēt e, e, atomelektrostāciju Kaļiņgradas reģionā. Es gribētu uzdot jautājumu, vai komisija bija paredzējusi šādu Krievijas lēmumu, kādā veidā tas ietekmēs konkrēto reģionu. Varētu gadīties, ka mums būtu jāveido vēl kāds enerģijas avots, kas vēl vairāk palielinātu at, uh, Uh, energo atkarību atsevišķām valstīm no viena piegādātāja. Paldies! Sirsnīgs paldies kolēģiem! Nākošais runātājs Kariņkungs. Paldies, priekšsēdkungs. Man ir komisijas pārstāvim jautājums uh, par tām pašām energosalām, uh, ko iepriekšējais kolēģis minēja. Latvija no vienas puses raugoties gāzes apgādes jomā ir ļoti droša valsts. Janvāra, kas saka, notikumi pērnā gadā mūs vispār neskāra. Mums jebkurā brīdī zem zemes ir aptuveni divu gadu mūsu valsts iekšējā patēriņa rezerve. No šīs rezerves mēs ziemas mēnešos apgādājam ne tikai kaimiņu valstis, eh, eh, Lietuvu, Igauniju, eh, bet pati Krievija Pēterburgas apkaimē ņem gāzi no Latvijas krātuvus un pumpē atpakaļ uh, austrumu virzienā. Tātad, no vienas puses es varētu teikt, ka mēs esam ļoti labā stāvoklī, bet padomājam drusku dziļāk. Visa gāzes infrastruktūra, kas atrodas mūsu valsts teritorijā, vai nu pieder Gazpromam, Krievijas monopolu uzņēmumam, vai viņam ir monopola tiesības uz ļoti daudziem gadiem to izmantošanai. Pie gāzes drošības. Tātad es domāju, ka jāpaskatās drusku dziļāk. No vienas puses es saprotu, tur, kur ir jau savienojumi, šo atgrieznisko vai pretējo virzību plūsmu pieļaušana un finansēšana, tas ir ļoti no svarta, janvāra vētras to arī pierādīja. Bet vajadzētu arī padomāt par jaunu starpsavienojumu izveidošanu tādās situācijās, kur ir pilnīga izolētība, proti Ziemeļa Austrum Eiropā, Baltijas valstis un Somija, pilnīgi atkarīgas no viena piegādātāja, kurš līdzīgi kā Ukrainā, kur problēmas, manuprāt, bija tīri politiskas, nekas cits tur nebija kā politisks lēmums apturēt gāzes piegādi, tas mūsu reģionā var arī ļoti ietekmēt. Un ir, ir jautājums, cik komisija ir tieši par šo jautājumu padomājusi. Ganz herzlichen Dank, kolēģi. Paldies. Un tagad vārds Kolāvskas Pavīnskas kundzei. Lūdzu. Das Wort. Ja również przyjmuję z ogromnym zadowoleniem. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es esmu ļoti priecīga, ka ir iesniegts šis priekšlikums, kā jau daudz izteicās. Uh, Šeit mēs skatām krīzes situācijas un kā tad novērst šādas situācijas. Piektajā pantā mēs eh, lasām par preventīviem rīcības plāniem, kas būtu jāatjauno ik pēc pieciem gadiem. Es domāju, ka šis uh, plāns, šāds plāns būtu jāpārskata katru gadu un jāatjauno eh, reizi divos gados. Protams, ka ja. Uh, krīze iestājas, tad mēs nevaram gaidīt divus gadus, līdz tiks mainīts profilaktiskais šis te avārijas plāns. Otrakārt, par to, ko jau daži kolēģi izteicās, jo īpaši Spānijas kolēģis to minēja. Viņš skaidroja tātad situāciju Spānijā, tā bija ļoti sarežģīta un atšķirīga no valstīm Austrum Eiropā, un tas būtu jāņem vērā. Bet uh, Es uzskatu, ka solidaritāte nozīmē viens par visiem un visi par vienu, un mēs nevaram uh, pārāk elastīgi raudzīties uz šiem jautājumiem. Tas mūs skār vai tas mūs neskar. Kā jau mūsu kolēģis tikko teica, tie bieži vien ir politi lēmumi, kas izraisa krīzi. Uh, Un uh, tāpēc uh, solidaritāte ir tik svarīga, jo dažās valstīs uh, ir labāka izaisa situācija nekā citās. Paldies, Nīblers kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, es ierados nedaudz vēlāk, līdz ar to prezentāciju neredzēju. Es ceru, ka neteikšu neko tādu, par kur jau runāja kolēģi. Lūdzu, saprotiet mani. Sākšu ar konkrētu jautājumu un tad izteikšu piezīmi. Atšķirības gāzes ekonomikā un uh, gāzes tirgos dalībvalstīs ir zināmas. Ir dažādas geoloģiskās un ge uh, geogrāfiskās uh, iespējas, un līdz ar to es domāju, ka efektīva krīzes pārvarēšana var tikt nodrošināta tikai tad, ja ir kopēji standarti, bet katrā dalību valstī šī līdzekļa izvēle būs atšķirīga un elastīgums, tas jāsaglabā. Un tagad komisijai jautājums, kādēļ jūsu likumdošanas priekšlikumā jūs izšķirāties par regulējumu? regulas un nevis direktīvas eh, instrumentu. Um, nu, mm, regula uzreiz jāīsteno, bet ja jūs gribat elastīgumu dalību valstīs, tad varētu padomāt par to, vai šeit. Uh, tomēr labāk likumdošanas instruments eh, direktīva būtu piemērots. Un otra piezīme, ko es labprāt gribēju izteikt. Es gribēju runājot par gāzes konfliktu janvārī uzsvērt, ka pieredze ar gāzes eh, piegādājumu janvārai parādīja, ka ja uzņēmums sadarbojas un cieši koordinē darbību, tad uh, problēmas risinājums, nu negribu teikt, ir viegls, bet ir iespējams. Un līdz ar to pārvarot krīzu. Par to jau runājām, ka pirmajā a, a, līnijā ir uzņēmumi, kas uzņemas atbildību, un manā izpratnē primāra atbildība jāatstāja uzņēmējiem gan nacionālā, reģionālā, gan Eiropas līmenī, un tad pakāpeniska uh, mehānismu pielietošana ir vajadzīga. Uh, gan uh, gāzes piegādes uzņēmumu, gan nacionālās iestādes, gan arī Eiropas Savienība visiem uh, aktīvi jādarbojas. Bet šajā priekšlikumā patieši jāuzsver tas, ka ir šāda uh, pakāpeniska atbildība un ka pirmie ir uzņēmumi, no kuriem prasam atbildību. Un Rūtas kungs skatos um, šajos dokumentos, jūs arī norādījāt uz to, ka šeit atsevišķām dalību valstīm mm, skaidri jārēģē un ir nepieciešams minimāls uh, Uh, uzkrājumu uh, daudzums, visa solidaritāte. Es to uh, atbalstu, bet nu, medaļas otra puse ir tāda, ka šeit dalību valstīm arī pašām jārīkojas. Priekšstādājs, paldies! Šeit bija ļoti daudz jautājumu, un tagad lūkšu komisiju atbildēt. Nu, jums arī ir laiks tam. Rūtikungs, jūs varētu sākt. Jā, es sākšu ļoti labprāt. Un, ja tad, ko nezināšu, tad uh, kolēģis turpinās. Pirmkārt, gribētu pateikties visiem godātiem parlamenta deputātiem par eh, ļoti pozitīvajām atsauksmēm, kur jūs, jūs sniedzāt šajā pirmajā priekšlikuma apspriešanā. Un es jau tiešām ar nepacietību gaidu konkrētākas diskusijas, kādas mums būs turpmākajās nedēļās un mēnešos, kad mēs mēģināsim uh, panākt progresu likumdošanas procesā. Esmu cieši pārliecināts, ka Andris Piebalgs uh, uzskata tāpat. Vidal Kvadras kungs Jūs eh, ļoti skaidri teicāt, ka mums varbūt detalizētāk ir jāskata ārkārtas situācijas definīcija sastajā pantā. Ir ļoti sarežģīti definēt uh, ārkārtas situāciju ārkārtas gadījumu precīzā veidā. Mēs to esam mēģinājuši darīt sastajā pantā, bet joprojām varbūt tur eh, būs kaut kas jāuzlabo. Es uh, pieņemu šo te jūs teikto, proti par to, vai ir pienākums pāriet uz citu kurināmo kā mēs kādreiz prasām, pāriet uz uh, kurināmo, kas nav tik uh, labēlīgs un efektīvs, ja mēs runājam par CO2 emisijām. Līdzīgas debatas bija par šo te uh, visu jautājumu par uh, atomelektrostaciju darbības pārtraušanu un visā šajā kopīgajā debatē arī ar šo jautājumu mums būs jānodarbojas. Runājot par informācijas apmaiņu, virkne no jums šo jautājumu pieminēja. Un, protams, te ir arī uh, virkne komerc eh, noslēpumu vai šādas delikātas informācijas, kas mums ir jāsaņem, un mēs jau 12. panta eh, trīs punkta izpratnē esam ieviesuši nosacījumu attiecībā uz informācijas konfidencialitāti. Mums ir līdzīgs eh, nosacījums 13. pantā, bet uh, Ja jūs vēlaties, tad uh, debatēs uh, mums varbūt vajadzētu intensificēt uh, šīs iespējas, proti, lai mēs saņēmtu tikai to informāciju, kas mums ir vajadzīga. Un dažkārt varbūt informāciju var kaut kā apstrādāt, lai tā vairs nebūtu tik jutīga kādam uzņēmumam. Runājot par aizsargātajiem patērētājiem, jeb klientiem, kā mēs izvēlējāmies rīkoties, tas ir pacietībā vērsties tikai pie uh, mājasēmniecībām, un tad tas būs dalībvalstu ziņā pievienot citus aizsargātos patērētājus, piemēram, uh, MVU, tad šeit var izmantot subsidaritāti. Uh, Kaut gan man jāsaka, ka aizsargātais klients zinām lomu spēlē tikai piegādes standarta izpratnē, tātad 7 dienas vai 60 dienas, tātad ne N-1 standartā, kas ir infrastruktūras standarts, kur mums ir e, visa tātad kopējais gāzes pieprasījums. Tur mēs e, iekļaujam arī uzņēmums, e, ražotājs un tā tālāk. Tātad tas tā pirmkārt. virknē godājumu deputātu teica, ka tātad bija jautājumi, kas pārsniedz regulas robežas. Čipa kungs un arī. Uh, uh, Kārins. Kāriņa kungs to minēja un Balčītis kungs. Viņi uzdeva jautājumus tādā plašākā izpratnē par situāciju atsevišķās valstīs, jo īpaši Baltijas reģionā. Un ja es varētu uh, nākt klajā ar tādu zinām paziņojumu, proti, ka mēs turpinām strādāt pie Baltijas iekšējā tirgus un uh, energo starpsavienojuma plāna gan elektroenerģijas jomā Balčītis kungs, bet arī visā šajā te jautājumā par gāzes starp savienojumiem. Un jo īpaši mēs skatām šo te konkrēto situāciju, kad ir vajadzīga enerģija Baltijas reģionām elektrības jomā. Mums tas ir izdevies starp Zviedriju un Lietuvu vai Zviedriju un trijām Baltijas valstīm, tātad nodrošināt to, lai būtu tāda kopējāka pieeja, lai būtu alternatīvas. Būs eh, jāizskata iespēja veidot gāzes starpsavienojumus un eh, starp Lietuvu un Poliju kāds apjoms ir vajadzīgs, kāda veida starpsavainojumi ir nepieciešami, tāda būtu vajadzīga arī starp Somiju un Igauniju, kādu lomu spēlē šī te eh, Latvijas pazemes krātuve, eh, tā būtu tāda komerciālāka pieeja, bet visi šie jautājumi labāk ir skatāmi reģionālā kontekstā un regula dod šo te ietvaru reģionālam kontekstam, un mēs speram ļoti konkrētus soļus, izstrādājot uh, aktivitātes Baltijas starpsavienojumu kontekstā, tātad runājot par šo plānu. Mr. Uh, Chip, the, um, of, uh... Runājot par to, vai N-1 standarts uh, jauniem aparāt, operatoriem. Vai šis ir īstais laiks? Jā, mēs esam gatavi to pārskatīt, proti plānošanas atļaujas, kāds ir nepieciešams un tā tālāk, bet es domāju, ka lēmums vēl nav pieņemts kopienas ārkārtas pasākumu desmitajā pāntā, tur mēs ļoti skaidri nodalām. Tātad, ja ir tikai viena dalība valsts karta, tad mēs varam pasludināt ārkārtas stāvokli. Ja tas skar vairākas dalība valsts, tad mums obligāti ir jāpasludina šāds ārkārtas stāvoklis. Uh, Un, jo dažos gadījumos N-1 infrastruktūras uh, traucējums ir kaut kas tāds, ko dalībvalsts pilnīgi mierīgi var atrisināt pati, un nav nepieciešams nekāda kopienas iejaukšanās. Svobodas kungs. Uh, glaubi. Man liekas, uh, Svobodas kungs, ka esmu atbildējis uz lielāko daļu no jūsu uh, jautājumiem, jau reaģēju un domāju, ka piegādes drošība um, netiek garantēta tikai ar uh, regulu, ir ļoti daudz citu elementi, un mēs uh, labprāt uh, paraudzīsimies uz uh, N-1 definīciju, bet uh, man par kaunu jāatzīst, ka pielikumā un paraugoties uz N-1 definīciju, es pats viņu nesaprotu, viņa ir tik sarežģīta un matemātiska, ka man ir nepieciešama vienmēr kolēģu palīdzība, lai to izskaidrotu, bet nu varbūt, ka mēs varētu vēl precīzāk. Uh, rīkoties. Un tagad par atklātību. Nu, tas praktiski ir tā kā matemātiskas uh, formulas gadījumā. Tagad Enču kunga jautājums. Uh, um, need... Ir skaidrs, ka mums uh, ir uh, jānodrošina, ka informācija no komisijas puses ir adekvāta un lai komisija pats saņem informāciju adekvātā veidā, Un tāpat arī mums ir jānodrošina informācijas konfidencialitāte. Dēņģelis kungs, jūs gandrīz vai provocējat mani, uzsākot vispārīgās debats par energopolitiku, jo patiesībā jūs uzdodat jautājumu par enerģijas eh, miksu, par enerģijas sajaukumu. Jā, mums ir papildus, paredzēt papildus avoti un papildus ceļi, taču mums ir jādomā arī par. Pār E, enerģijas e, e, miksējumu, un tas jau ir ārpus pašreizējās regulas projekta. Ārpus to jautājumu loka, kurus mēs apspriežam šobrīd, un es domāju, ka tādējādi es būšu vairāk vai mazāk atbildējis uz jautājumiem, un Kolaska Valenska kundze, tas, ko jūs atsījāt attiecībā uz darbību plāna pārskatīšanu pēc diviem gadiem, es norādu, eh, ka ja iestājas krīzes situācija, tad mums nevajadzētu gaidīt divus gadus, lai pārskatītu darbības plānu. Nīblers kundze. Eh, eh, es domāju, ka mēs esam mēģinājuši diskusijas laikā šodien ļoti skaidri uh, parādīt, ka mēs esam par regulu, kas eh, balstās pirmām kārtām uz uzņēmēju aktivitātes. Manuprāt, arī uh, regulas ietveros, uh, tieši, kas, kurai ir tieši tāda likumdošanas ietekme, mm, ir iespējams uh, ievērot arī subsidaritātes principu, iesaistot ekonomiskos aktierus, un to esam mēģinājuši darīt. Regula, lai mēs ātri risinātu jautājumus, lai mums nebūtu tās problēmas, kādas bija ar direktīvu. Mēs esam ļoti skaidri par to runājuši. Šeit ieviešana bija ļoti atšķirīga un dažkārt nemaz nenotika. Uh, Tā tad regula jā, bet vienlaikus ievērojot subsidaritātes principu un ievērojot arī to faktu, ka katra dalība valsts saskars ar pilnīgi citu situāciju un arī tādēļ definīcija. Definīcija uh, nevar. Uh, noteikti strateģiskās gāzes krājums, bet N-1 standarts un arī norāde uz krīzes uh, prevenciju un tikai uh, visbeidzot uh, um, darbība Eiropas līmenī. Pēc tam, kad uh, rīcība uzņēmumu un dalību valstu un reģionālā līmenī uh, ir izsmēlusi sevi. Es domāju, ka uh, mēs esam veiksmīgi rīkojušies. Nu, tik tālu par šiem jautājumiem. Paldies! Priekšstādātais, paldies! Paldies par tik daudz informācijas un par pārdomām. Labākais ir tas, ka ģenerāldirektors teica, komisija saprot uh, pati savus tekstus, nu, ne, ne īsti pilnīgi. Nu, tie bija tādi ļauni vārdi. Mēs šeit par vienu atsevišķu formulu, nu, labi, komisija nesaprat vienu formulu, bet, nu, man patika. Uh, Labi, dāmas un kungi, mēs esam izskatījuši šīs dienas darba kārtību, tiksimies rīt un uh, strādāsim turpmāk. Un esam šodien ātrāk beiguši sēdi, nu tas arī nav slikti, mums būs vairāk laika. Lai jums labs mājupceļš un līdz rītdienai!